onorevoli deputāti cienījamie deputāti atklājot šo jauno parlamentāra sesiju mums atkal ir jāatcerās un jāpiemina eh, nevainīgie upuri, kas cieta no eh, starptautiskā terorisma. Un atkal mēs visi ļoti stingri nosodam šos eh, nehumānos vardarbības aktus un es gribētu paust mūsu līdzjūtību un solidaritāti eh, upuru Barcelonas atentātā un eh, Somijas pilsētas turku atentātos cietušo ģimenēm. un ir notikuši atentāti arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Arī ne Eiropas Savienības valstis arī kļūst par šādas vardarbības upuriem. Tagad mēs atzīmējam arī gada dienu uzbrukumu diņu torņiem. Kopš tā laika daudzas valsts ir kļuvušas par atkārtot uzbrukumu upuriem un Tas tikai stiprina mūsu apņēmību kopībā cīnīties uh, pret uh, terorismu, un tas stiprina mūsu vienotību un uh, stiprina mūsu cerības, ka pasauli kādreiz kļūs labāka. Esam lepni par savu dzīvi, brīvību un demokrātiju, kuru mēs noteikti aizstāvēsim, nemainot savu tiesību sistēmu un stāsimies pretī jebkādiem terorisma draudiem. Diemžēl šodien mums jāpiemin arī citus nevainīgus cietušos, upurus, cilvēkus, kas ir zaudējuši dzīvību arī dabas katastrofās, kas ir notikušas dažādos Eiropas Savienības reģionos un valstīm, Eh, tāpat arī Karību jūras salās un tāpat arī eh, Amerikas Savienotajās valstīs. Eh, pieminam visus šos nevainīgos upurus un aicinu godināt viņu piemiņu ar klusumu minūti. Paldies! Honorevole Danti, prego. Danti kungs, lūdzu. Grazie, signor Presidente. Paldies, eh, priekšsādātāji. Vakar, vakarā Livorno pilsētā dažu stundu laikā ir nolījis eh, milzīgs eh, lietus, astoņu mēnešu norma. Diemžēl tā visa rezultātā ir bojā gājuši ceši, seši cilvēki un divi vēl ir pazuduši bez vēsts. Mēs jau pieminējām ar šo klusumu minūti dažādu terorismu un citu katastrofu upurus, un es gribētu arī paust mūsu solidaritāti un paust Eiropas parlamentu līdzjūtību visiem Eiropas, no visas Eiropas Savienības puses arī Livorno pilsētāji par tiem zaudējumiem, ko tā ir cietusi, un tagad Mums ir vēl vairāk jācīnās eh, pret eh, klimatiskajām izmaiņām, jo, diemžēl, visi šie skumjie notikumi, par kuriem mēs eh, jau runājām un kas arī vakar notikuši manā reģionā, un kas notiek arī daudz kur pasaulē, Eiropā un daudz kur citur. Līdz ar to mums tāpēc ir jācīnās ar jaunu apņēmību pret klimatiskajām izmaiņām par radītiem sekām. Paldies! Honorevole Danti, mi assumo. Paldies, Dante kungs. Man šķiet, ka Eiropas parlamenta uh, uzdevums ir uh, uh, cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām ir ļoti skaidrs, bet tāpat laikā tas, kas notiek Eiropā un ārpus Eiropas, jā, tas tikai stiprina mūsu apņēmību un uzdevumu. Bet Elvis kungs, paldies, priekšsādātājs arī gribētu atsaukties uz eh, to, kas jau tika teikts par pēdējo stundu notikušajām traģēdijām, katastrofām. Un jāatgādina arī par uh, dramatisko eh, terorismu uzbrukumu dviņu torņiem. Pirms 44 gadiem, 11. septembrī, uh, Sandiego, Čīlē, Aldors Aliende, sociālistu eh, varons gāja bojā. Man, es biju tīnēķis, kad eh, dzirdēju šīs, eh, šo paziņojumu par radio, un viņa vārdi man vienmēr ir palikuši, šie vārdi man vienmēr ir palikuši prātā, ka jūs varat nogalināt mani, bet ja jūs nekad nenogalināsiet manus ideālus un manas vērtības. Tie bija Salvadorē Liende vārdi, jo eh, visi kopā mēs eh, varam cīnīties pret jebkādiem uzbrukumiem demokrātijai, eh, brīvībai un personu brīvībai. Un tāpēc mēs ticam Eiropas Savienībai un tāpēc mēs arī atbalstam un mīlam stiprāku Eiropu un stiprāku Eiropas integrāciju. Paldies! Paldies, Prusta kungs! Oui. <coughs> Merci, monsieur le président, pour euh, cette. Paldies, eh, priekšsādātāji, par šo klusumu minūti, lai pieminētu eh, visus eh, viesuļvētras upurus, irmas viesuļvētras upurus un tāpat arī, kas ir skārs Eiropas reģions, bet tāpat mēs arī gribam uh, atbalstīt visus tos uh, glābšanas dienestus, kas uh, piedalās. Glābšanas darbs jāveic pēc iespējas ātrāk. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai arī varētu novērtēt Eiropas Savienības mobilizāciju un uh, Digieko darbu. Uh, Stienīdas kunga vadībā uh, Briselē, kur ir šis ārkārtas uh, rēģēšanas centrs, tāpat ir dažādās vietās uz vietas. Šis darbs ir jā, jāintensificē, un tāpēc es gribētu uh, Um, atgādināt, cik svarīgs ir Eiropas uh, solidaritātes fonds, lai varētu nodrošināt tādu um, cietušo teritoriju atbalstu. Šī lielā krīze rāda, ka viena no mūsu prioritātēm ir uh, veikt uh, atbilstoši koordināciju Eiropas Savienības līmenī, lai varētu rēģēt uz šāda veida riskiem un lai izstrādātu stratēģijas, kā pārvaldīt krīzes, atbilstot dažādu katastrofu raksturam, ar kādām cilvēki var saskarties un uh, izmantojot, stiprinot mūsu zināšanas, mūsu aizsargu un civilās aizsardzības iespējas, kādas pastāv Eiropas Savienībā. Paldies, Prusta kungs! Jā, ir eh, aicinājums aktivizēt solidaritātes fondu palīdzībai arī mm, mm, vētrā cietušajiem un uh, Francijas republika arī ir izteikusi savu eh, lūgumu. Mēs runājam par miljārdu 200 eh, miljoniem. Tāpat atbalstu arī Itālijā. Eh, zemestrīcēs cietušajiem katrā ziņā šis gadījums droši vien arī rezultēsies ar ātru reakciju un tas e, ļaus dot tādu skaidru, konkrētu solidaritātes e, signālu Francijas e, pilsoņiem, kas dzīvo aiz jūras teritorijās un kas ir cietuši no šīm katastrofām. Un tāpat arī kā Itālijas gadījumā parlaments veiks savu darbu un cerams pēc iespējas ātrāk nobalsos par visiem priekšlikumiem, kādi ir nepieciešami, lai varētu izmantot solidaritātes fondu lai palīdzētu valstīm, kas ir cietušas no pēdējām dabas katastrofām. Karima kungs un pēc tam Kārver kungs. Karima kungs, lūdzu. Mr. President, thank you. Two very brief. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi pirmām kārtām es izlasīju šodien ziņojumu, ko ir publicējuši mm, apvienotās karalists pilsoņi, runājot par diskrimināciju, ar kādu viņi tagad sāk saskarties dažādos veidos. Britu valdības ministrs par to ir izteicies. Vai es, es gribētu lūgt jūsu dienestiem, lūgt nepieciešamo palīdzību no Britu valdības puses, lai šāda diskriminācija un šādas darbības nenotiktu. Tas man atgādināja jau pagājušos laikus, kad tika likti uh, reklāmas, ka nedrīkst ienākt melnie un suņi. Nu, katrā ziņā to mēs nevaram pieļaut un nedrīkstam pieļaut šādu diskrimināciju. Un kādas jums ir pilnvars priekšsēdētāja kungs? Uh, runājot par Saharau balvas piešķiršanu, kad eh, pēc tam Sarbalvas saņēmējs veic tādas darbības un uh, izsakās tādā veidā, kas ir pilnīgi pretēji šīs balvas eh, piešķiršanas principiem, kā mēs varam atgriezties pie balvām, kuras iepriekš ir piešķirtas un kad iestājas šāda situācija. Paldies! Grūts jautājums Jā, paldies. Ir grūti atgriezties jau pie pieņemtiem lēmumiem un izvērtēt šādu uzvedību. Jā, Saharova balvas saņēmējs, tā teikt, izsakās un rīkojas pretēji šīs balvas garam. Man šķiet, ka varētu būt diezgan grūti, tā teikt, ekspost jau pēc notikuma, pēc balvas piešķiršanas, ko darīt Karverkungs. Karverkungs. Gribētu atsaukties uz iepriekš teiktos. Es domāju, ka runājot par traģēdijām Franču teritorijās Karību reģionā, arī Britu aizjūras teritorijas ir cietušas no šīs briesmīgās vētras. Un arī dažas neatkarīgas valsts, kas ir šajā reģionā. Vai mēs varētu savākties un sniegt palīdzību šīm teritorijām. Cilvēki šajā reģionā ir tiešām cietuši, un man liekas, ka mums šis jautājums jārisina pēc iespējas mazāk to politizējot. Paldies! Nav, nu, cik zinu, neatbilst uh, nekāda atšķirība. Mēs uh, viet, ar šo klusumu minūti pieminējām pilnīgi visus eh, vi, cietušos eh, Eiropā un ārpus Eiropas, eh, kas ir cietuši no klimatisko izmaiņu radītām sekām, tāpat arī no terorisma, tā ka nu, mēs te nedaram nekādu nodalījumu starp vieniem upuriem un citiem upuriem un runāt par solidaritātes fondu. Tur atsevišķām valstīm ir jāpieņem zināms lēmums Kimets Bedrīla kundze. E, grācija, mīļa prezidenta. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uh, atgādināt, ka nevar būt nekādas atšķirības starp upuriem. Tāpēc mēs gribētu konkrēti pieminēt arī Meksikas zemestrīcē cietušos vairāk kā simts cilvēki ir bojā gājuši. un eh, šajā eh, laikā mums nepieciešams baust eh, atbalstu Meksikāņiem un viņu valdībai. Paldies! Kā Meksikas delegācijas priekšsēdētājs gribētu aicināt arī veltīt šo kluso minūti Meksikā cietušajiem, tāpat kā visās pārējās nelaimēs un katastrofās cietušajiem. Paldies. Ja vairāk citu izteikšanās vēlmju nav, tad uh, atsāksim 2017. gada jūlija uh, sēdes turpināšanu. Tātad uh, šīs sēdes protokols ir pieņemams un, uh, ja nebūs nekādi vērojami iebildumi, tātad tāda nav, tad uh, jūlijas sēdes uh, uh, protokolu mēs varam apstiprināt. Pēc Pītera Maka un Glenis Vilmotas demisijas pār